Gadāmie kolēģi, es vēlētos sākt sanāksmi. Allora, cari colleghi, benvenuti a tutti. Godāmie kolēģi, sirsnīgi sveicies mūsu sanāksmē. Saskaņā ar mūsu kolēģi Tabaidī lūgumu mans ieteikums būtu atlikt darba kārtības punktu, kur ir paredzēta viedokļa apmaiņa par uh, ražošanu, um, par, par tabakas un, un um, saistītu produktu ražošanu un pārdošanu. Ja nav nekādu komentāru un iebildumu, varbūt mēs varam apstiprināt darba kārtību ar šīm izmaiņām. Tad tūlīt pēc balsošanas. Ho il piacere di comunicarvi che l'interpretazione. Jā, tūlīt pēc balsošanas tiks pievienots šis punkts. Vēlos jūs informēt, ka tulkojums ir pieejams visās šīs komitejas darba valodās. Pirmkārtām es vēlētos jūs informēt, ka Marija Zaifrīdsbergere, kur viņa atrodas, viņa ir nostrādājusi mūsu komitejā mm, jau 15 gadus. Un mm, tagad viņa gatavojas sākt jaunu darbu. Viņa pārvaldīs cilvēku resursus tulkošanas ģenerāldirektorātā. direktorātā mūsu sekretariātām tas, protams, ir liels zaudējums, arī komiteja no tā noteikti uh, cietīs. Es vēlētos norādīt, ka Marija visus šos uh, garos gadus ir bijusi mums tāds kā mugurkauls, gan organizācijas ziņā, gan viņa arī ir uh, sekojusi līdzi deputātu vēlmēm un ir arī organizējusi braucienus mūsu komitejai. Mēs zinājām, ka mēs vienmēr varēsim uz viņu paļauties, un tiklīdz kā parādījās kāda problēma, Viņa vienmēr centās atrast risinājumu. Tieši tāpēc visu kolēģi un lauksaimniecības komitejas vārdā es vēlētos pateikties Marijai par izcilo darbu un vēlēt daudz veiksmes turpmākajā darba gaitās. Bokalupo. Oh. Grazie ancora, Marija. Vēlreiz paldies, Marija. Tāpat arī es vēlētos informēt jūs, ka Sidonija Fogaraši, kura jau strādā mūsu sekretariātā, pārņems Marijas darba pienākumus. Un mūsu komitejā vēlāk sāks darboties arī kāds cits darbinieks. Tāpēc sirsnīgi sveiksim Sidoniju un vēlēsim arī jums veiksmes darbā. Nākamais mūsu darbkārtības punkts ir 20. Um, un 21. februāra sanāksmi protokola apstiprināšana. Ja līdz sanāksmes beigām netiks izteikti nekādi iebildumi vai komentāri, tad uzskatīsim, ka šis, šie protokoli ir apstiprināti. Un tagad varam ķerties klāt īstajiem darba kārtības punktiem, un tas ir eh, ceturtais punkts. Lūdzu. Jā, liels paldies priekšādētāji, godāmie kolēģi. Es vēlētos eh, jums norādīt uz to, ka mums kā lauksamniecības komitejai vajadzētu uh, vēlēt papastāmkos kungam um, drīz atveseļošanos un nu, cerēt, ka viņš drīz atgriezīsies mūsu rindās. Eh, Alberte, un augurio, ka facciamo tutti. Jā, liels paldies, Albert. Mēs eh, noteikti pievienosimies eh, šajos vēlējumos. Tagad ceturtais darba kārtības punkts. Mūsu vicepriekšēdētājs Vojčakovska kungs vēl nav klāts. Nu, pat ja viņa nav vēl klāta, es domāju, ka mēs tāpat varam sākt strādāt. Tātad eh, te ir paredzēts balsājums par Vočakovska atzinumu projektu, kur ir runa par cīņu pret krāpšanu, atsaucēties uz 2011. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību. Atbildīgā komiteja ir budžeta kontrolas komiteja. Komitejas ziņojumā ir runāts par uh, dažādu pārkāpumu novēršanu, tāpat arī ir ziņots par rezultātu uzlabošanos un par um, nevajadzīgi izmaksātu resursu atgūšanu. 2011. gadā tika um, ziņots par 1230 dažādām kļūdām, ko var uzskatīt par krāpšanu, un uh, še, um, sal, salīdzinot ar 2010. gadu ir vērojams 35% samazinājums. Uh, Mēs esam paredzējuši arī pastiprinātu sadarbību un paraugu prakses apmaiņu mm, starp dalībvalstīm un tāpat arī vienotas krāpšanas definīcijas izstrādi. Grozījumos tāpat arī paredzēts, ka komisijai vajadzētu piešķirt pilnvaras mm, samazināt vai apturēt mēneša vai starpos maksājumus dalību valstīm, ja kāds no būtiskākajiem mm, komponentiem nacionālajās kontrolas sistēmās nedarbojas vai neefektīvi darbojas. Līdz ar to šo kontrolu sistēmu nevar atzīt par efektīvu. Tāpat arī um, nepareizi izmaksātu naudu bieži vien ir grūti atgūt. Sāksim uzreiz balsošanu, ja mums visiem ir līdzi savas balsošanas kartes. Nē, balsosim tikai paceļot roku. Pirmais punkts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais punkts. Par? pret, atturas, man šķiet, ka pieņemts. Trešais punkts par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais punkts par, pret, atturas, pieņemts. Piektais punkts par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad astotais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 11. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pievērsīsimies galīgajam balsojumam par atzinumu ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tā viss kārtībā. Labi, tas nozīmē, ka varam pievērsties piektajam darba kārtības punktam. Vispārējā Savienības vīdes rīcības programma līdz 2020. gadam. Labklājīga dzīve ar pieejamiem planētas resursiem. Dačija un Oktāvija Sārbu ir atzinuma sagatavotāji. Diemžēl viņi arī šodien nevarēja ierasties uz sanāksmi. Taču viņu aizstāja sociāldemokrātu koordinators Kapolos Santos kungs. Vai jums ir Luis, kas sakāms? Jā, es domāju, mēs varam tūlīt pat ķerties klāt balsošanai. Es domāju, tikai viens mutisks balsojums, par kur es gribētu pastāstīt. Es domāju, darīšu to balsošanas laikā attiecīgai mirklī. Paldies, Luis, saka priekšsēdētājs. Tad sāksim balsot. Visiem ir gatava balsošanas karte un ir balsošanas saraksts. Labi, tad ķersimies klāt. Tad ar roku balsosim. 9a apzīmēja um, par pret atturas noraidīts. Tātad 9a apsvērums noraidīts. Tas bija 11. grozījums. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts pieņems 14. grozījums par, pret, atturas, pieņems 15. grozījums par, pret, atturas, pieņems 16. par, pret, atturas, pieņems 17. grozījums par, pret, atturas, pieņems 18. par, pret, atturas. Es domāju, pieņemts. Pirmais referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk, 24. silvestris grozījums par, pret, atturas pieņemts. Deviņpadsmitais. Kjostingeris par, pret, atturas. Es domāju, pieņems. Jūs vēlaties pārbaudīt 19. grozījumus, pareizi saprotu? Labi. Tātad pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 19. grozījumu. Sākam balsot. Man nav funkcionāla. Eh? Il ne marche pas, aussi. Oh Apri il voto. Chi apre il voto? No. El elektroniskā balsošana sākta. Zāda di mano. Ja mēs gribam pārbaudīt balsojumu, tad tomēr jābalso ar roku. Tātad 19. grozījums par. A favore. 19. grozījums par. Kie kontro? Pret 19. grozījumu. Diciannove e diciassette. È e approvato. È approvato. 19... Pieņemts. 19 par 17 bija pret. Sì, adesso dobbiamo votare ancora l'emendamento 19. Tagad mums jābalso par 19. grozījumu, 19. pantu par, pret, atturas, pieņemts. 21. Mirklīti. Yes, fourth. 22. Emendamento. 22. grozījums par. 22. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad vēlreiz 19. grozījums pār, pret, tātad pār, pret, tāpat pieņemts. Sentence of 19 is adopted. False. False. False, false yes. 23. 23. Andiamo all'emendamento 23. Os 23. grozījums. Pār. Sorry, sorry. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. 24. Vispirms 24. Silvestris grozījums. Pār. 24. pret atturas pieņemts. Tagad 23. hoislinga par pret atturas noraidīts. No, no, no, no, no. No. Due. It's not adopted, it's rejected. Due, due. Dobbiamo votare il numero 2 del rapporteur. Chi ha fav... Otrais referents grozījums par pret atturas noraidīts Noraidīts. 21. par, klas par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. Trešais referents grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt. 28. grozījums. Basam lūdzu ar roku. Labi, kas ir pret 28. grozījumu? Bocciato, mi sa. Rejected. È stato... Man šķiet, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs. Tagad pārējām pie grozījuma. Tā tad bija 18 pret un 10 bija par. 29. grozījums par. Ok? Ok. Adesso chi è contro? Kas ir pret 29. Dodici contro 18 eh, respinto. Respinto 12 contro 18. Ok, respinto 18 contrari, 12 a favore. Tātad 12 bija par, 18 bija pret, noraidīts. 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, tā par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret 32. par. Notiek skaitīšana. 32. pret. Uh, Noraidīts. 16 bija pret. 33 Gabriela par pret atturas pieņemts. 34 par Ok. A favore? 34. Tagad pret. Sim. Jā, es jums došu vārdu pēc tam, kad balsts būs saskaitīts. No, no, no, uh, Come siamo messi? Adottato. Adottato. adottato. 16, 16 contro 11. 16. Pieņemts. 16 pār, 11 bija pret. Jā, lūdzu, Marku, tu vēlēsi runāt. Es gribētu runāt par tautas partijas disciplīnu, tā ir abrīnoja, taču ņemot vērā ārkārtas situāciju, ka nav elektroniski balsojumi, tad lūkšu visiem pacelt rokas, jo es esmu piedzīvojis to, ka tiek noraidīta uh, Uh, noraidīts uh, grozījums, tur, kur sociālisti, zaļie un uh, liberāļi bija kopā, tāpēc es aicinātu visus celt roku pēc piespējas augstāk, lai atvieglotu balsu skaitošanu. Es te nerunāju par pagātni, kā nu bija tā bija, taču visus aicinātu vismaz mūsu rindās pacelt kārtīgi rokas, lai tās var kārtīgi saskaitīties, atvainojos. Labi, Marka, skaidrs, būs labi, saka priekšsēdētājs. Questo personaggio, da parte. He has to go. I don't see them. Exactly. Uh, Marijā. Marija, es atvainojos. Mēs nevaram secināt, vai. E vai tā, vai tā kamera stāv priekšā, vai ne, mēs nevarēsim saprast. Labi, Silvestris, lūdzu, apsēdieties. 35. grozījums pār. 35. pār. Alzate le mani! Lūdzu, celiet rokas kārtīgi. 35. pār. Ok, 9 a favore. Tā 9 bija par. Tagad 35. pret. Nu, tautas partijas pārstāvi ir daudz enerģiskāki nekā citi. Nu, visu cieņu. 19, 20, 20. Ok, respinto. Noraidīts. 20 balsts bija pret, 9 bija par. 36. <clears throat> Par. Ap, ap. Pret. Pieņemts. 37. Par. kas tātad pār, pār, pār, labi, pret. Šķiet, ka pieņemts. Ceturtais grozījums par. Chi è contro? Pret. No. Allora, 19, eh, 20 e contro. 20 pret, 11 bija par, tā tad noraidīts. 38. par. 38. Ka, klas... 38. klāsas un remersas grozījums par. Labi, pret. Re. Respinto. Noraidīts. Pieņems, pieņems, saka priekšsādātājs, atvainojos. Nu, tur bija liels vairākums. 39. Kastingers grozījums par. Pret, atturas, pieņemts. Tagad pārējām pie 41. Dančīla. Par. Nepēdējo. Deviņi bija par, kas pret? Re, respinto. Noraidīts. 42. 42 Kostinger, chi a favore? 42. Kostingers grozījums par. Chi è contro? Pret. Pieņemts. 5. Adesso andiamo al numero 5 del rapporteur. Chi è a favore? Pārējām pie 5. referents grozījuma par. Pret. Atturas pieņemts. Pārējiem pie 45. grozījuma atkal klās Reimers par, kurš par 45. grozījumu pret atturas pieņemts. 46. Dantēna grozījums par, pret atturas pieņemts. 47. Klāsa Reimers par, pret atturas pieņemts. 48. grozījums, Stadlera grozījums par, pret atturs, norādīts. 50. grozījums klās Rēmērs atkal par, pret, atturas, pieņemts. 49. Andriju grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 51. grozījums par, kas ir par 51. pret 51. tagad. Noradīts. 52. par, pret, atturas pieņemts. 53. par, pret, atturas noraidīts. Eminament. 8. referentes grozījums par. Luis vēlas izteikties. Jā, vēlos izteikties par mutisko grozījumu, jā. Priekšsēdētājs vēlos iesniegt mūsu grozījumu šādu. Būtībā ir runa par to, lai par pieciem gadiem samazinātu uh, šo laiku, uz kuru ir noteikts uh, samazināt pārtiks atkritums. Šī grozījuma pamatideja ir nodrošināt konsistenci šim lēmumam kopā ar Karunas ziņojumu par šo pašu tematu. Es domāju, ka abiem ziņojumiem ir jābūt saskaņotiem. Tur bija 2025. gads, un es ierosinātu konsekvences labad arī šai gadienā noteikšā pašu datumu. Paldies. Paldies, Liež. Vai kādam ir kādi ie, iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nav? Labi. Tātad balsojam par astoto grozījumu tādu, kā to ir grozījis referents par pret atturas pieņemts.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 Paulsen un citi. You should open. Yes. Open. Sākam balsot par 61. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 62. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturs, noraidīts. 64. Andreju par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, Andreju par, uzmanību, kas par, pret, atturas. Man šit noraidīts, vai pārbaudīsim, ne? Eh? Noraidīts. Devītais referentgrozījums par, pret, atturas, pieņemts. 66. 67. labo sevi. Priekšsēdētājs Andrija. Ak tā, saka priekšsēdētājs atvainojas. Balsosim par 68. Feimona grozījumu pēdējo daļu. Pār. 66. grozījums pēdējā daļa. Tagad pret. Atturas, noraidīts. Tagad 67. Andreja grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. 69. klāsa Remers par pret atturas pieņemts. 70. par. Kas par 70. Es atvainojos, mums jāsaskaita tagad pret 70. atturas pieņemts. Tagad 71. grozījums Stadlera par pret atturas pieņemts. 72. pār pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 72. grozījumu elektroniski. Sākam balsot par 72. grozījumu, pulcenam citi. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 22 pret 14. Desmitais ar roku. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. 73. Klās un Rēmers par, pret, atturas, pieņemts. 74. pār, pret, atturas, noraidīts. 75. Stadlera par, kas pār, Par, par, par. Tagad kas pret? Labi, pārbaudīsim. 75. To grozījumu sākam balsot. Ok, votate tutti. Lūdzu, visi balsojiet. Pārbaudām 75. grozījumu. Balsojam par to. Visi nav balsojuši. Labi, beidzam balsot. Noredīts. Tagad pēdējais grozījums. 76. Andrejo grozījums pār. Kas pār, pār, pār. Kas pār. Tagad kas pret. Atturas. Noraidīts. Tagad balsojam elektroniski par šādu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 divas balsis par un 4 saturējās. Labi, apsveicam. Kolēģi dažām uz darbu, kaut arī viņas nav šeit klāt pat labam. Col primo ministro. Dunque, colleghi, adesso abbiamo il punto 6 che un... Šķiet, ka viņi tiekas Rumānijā ar premjeru. Labi, pāriesim pie nākamā punkta - Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds. Un šo ziņojumu atzinumu sagatavoja Terabēlas kungs. Un uh, Eh, šķiet, ka ir kādas problēmas ar tulkojumu, tiek pārbaudīts, vai tulkojums ir visos kanālos. Funciona? Ok, grāti. Šķiet, ka darbojas. Paldies. Tātad pāriesim pie Terabēlas kunga ziņojuma projekta par Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu. Atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja ir 16 eh, grozījumi, eh, kas ir iekļauti ziņojuma projektā, bet deputāti ir iesnieguši kopumā 252 grozījumus. Lai efektivizētu balsošanu, ir izstrādāti kompromisa grozījumi, pie tiem strādāja Tarabēlus kungs un ēnu referenti. Tarabēlus kungs vēlas komentēt. Pavisam ies priekšstādā vispirms vāru, vēlos pateikties sekretārdu par to, ka uh, Ehm, tika atlikts balsojums no 18. datumu uz šodien, un citādi mēs nebūtu izstrādājuši kompromisus. Nu, ziņojums gan nav pilnīgi izcils, taču referenci pavisam skaidru signālu nosūtījis nodarbinātības komitejai, lai uh, nepakļautu riskam šo fondu, kas uh, vēl zinām nākotnes laiku būs nepieciešams trūcīgākiem Eiropas Savienības iedzīvotēm. Tātad paldies par jūsu lielisko sadarbību, paldies uh, politiskām grupām, ka bijāt klāt sanāksmēs, kā arī izskatījāt visu grozījumus, kaut arī tie visi netika pārtulkoti visās valodās. Katrā ziņā paldies! Grazie, Mark! Allora, kolēģi, vis... Paldies, Mark! Kolēģi, tā kā šis būs ilgs balsojums. Es mēģināšu uh, nokārtot visu tā, lai mēs varētu balsot, uh, rādot uh, ar rokām. Iekārtas darbosies, taču uzmanīgi celiet rokas, lai mēs varētu ātri pabeigt šo garo balsojumu. Minamento. Sesa. Visi gatavi? Nu tad sāksim. 63. kas pār pret atturas pieņemts. 65. pār pret atturas pieņemts. atturas šķiet, ka ir pieņemts. Sastais. Nē, atvainojiet, septītais. Kas ir par septīto? Tātad, kas ir par? Pret. Tātad no 11. līdz 16. pārbaudīsim. Neatvainojiet, runa ir par 7. grozījumu, sākam balsot. Sākam balsot par 7. vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriesim pie nākamā. 67. kas par? Pret? Atturas? Šķiet pieņemts. 69. Ir atsaukts. 70. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 71. par, pret, atturas, pieņemts. 73. par, pret, atturas, pieņemts. 74. par, pret, atturas, pieņemts. 75 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Varam pāriet pie 83. kas par Kas ir pret 83. Noraidīts. 84 pār. Pret. Noraidīts. 85 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 86 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 87 par pret atturas, norādīts. 88 par, pret, atturas, pieņemts. 89 par, pret, atturas, pieņemts. 90 par, pret, atturas, pieņemts. 91 par, pret, atturas, pieņemts. 92 par, pret, atturas pieņemts, 93 par, pret, atturas pieņemts, 94 par, kas ir par, kas ir pret, būs jāpārbauda elektroniski 93 ceturto sākam balsot. Beidzam balsot, ir pieņemts. Tālāk balsojam par otro kompromisu, par, pret, atturas, pieņemts. 95. par pret noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski 95. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši?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 Atturas pieņemts. Simtu trešais par, pret, nē, atvainojiet par, kas ir pret, norēdīts. Devītais, kas ir par, pret, norēdīts atturas pieņemts. 109. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 112. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 113 par Visi lūdzu paceliet rokas par 113. Kas ir par? Kas ir pret? Pieņemts. 115. Kas ir par? Kas ir pret? Būs jāpārbauda elektroniski balsojums par 115. Nav skaidrs. Sākam balsot. Votato tutti 115. Votazione. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Approvato 18-17. 116. E Kas ir par? Kas ir pret? Tas pats rezultāts. Būs jāpārbauda elektroniski. Pār 116. Sākam balsot. Bovē Hoislinga grozījums. Kjūso. Beidzam balsot. 16 pār 19 pret noraidīts. 117. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 118. Par. Pret atturas, noraidīts. 119. kas par? Kas ir pret 119? Noraidīts. 120. kas par? Pret, atturas, pieņemts. 121. Kas par? Kas pret? Šķiet, ka ir pieņemts, bet būs jāpārbauda elektroniski. 121. sākam balsot. Vai deputātu duti? Vai visi ir nobalsojuši? Ir pieņemts. Simt divdesmit otrais, kas par? Labi, kas ir pret? Kad ir tādas viedokļa atšķirības, ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Astoņpadsmit pār septiņpadsmit pret pieņemts. Turpinam ar 123. kas par būs jāpārbauda elektroniski. Priekšstādātāja kungs, gribēju ierosināt, ka jūs redzat, ka sociāldemokrāta un tautas eh, partijas pārstāvji nav viens prāts, tad uzreiz nosakiet elektronisko balsojumu. Tās ir divas lielākās grupas, un te būtu viss skaidrs. Jā, labi, tad eh, sekosim referenti ierosinājumu. Eh, e? Kas ir tautas partijas ēnu referents? Tad, tad es vērošu Desa kungu, Sikērska kungs. Labi, tad vērosim Sikērska kungu, kas ir paslēpies. Labi, turpināsim. Ar 123. sākam balsot elektroniski. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 18 pār 16 pret. 124. kas pār. Labi, balsosim elektroniski. Sākam balsot par 124. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. kas par? Elektronisks balsojums. Sākam balsot. 125. Beidzam balsot. Noraidīts. Pāriesim pie 126. Kas par? Pret? Elektroniskā pārbauda 126. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 127. Kas ir par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 127. sākam balsot. Beidzam balsot. Mazs pārsvars, bet noraidīts. 128. kas pār? pret, atturas, pieņemts. 129. Nē, atvainojiet, 130. Elektroniski balsosim par 130. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriesim pie 132. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 133. Kas par? Elektronisks balsojums. Sākam balsot par 133. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. Nikolesku, kas par? Pārbaudīsim elektroniski 134. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. par Sikērska kungs, viss uz jums skatās. Par 135. Tātad pret. Labi, bet mums būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 135. Beidzam balsot. Norēdīts. 136. par Balsojam elektroniski, sākam balsot par 138. Beidzam balsot. Norēdīts. 137. par. Elektroniski sākam balsot par 137. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt trīsdesmit astoņi, kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 138. uzklausiet mani. No 138. līdz 144. mēs varētu balsot kopā elektroniski personālajā balsojumā no 138 līdz 144. Vai visi ir nobalsojuši? Līdz ar to visi grozījumi ir pieņemti. Tātad no 138 līdz 144 visi ir pieņemti. 145, kas par? Sākam balsot elektroniski par 145. Trīs Nikolaisko grozījumu kopā. Nē? Nu labi, tad sāksim ar 145. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 146, 146 sākam balsot. Viens, četri, seši. Beidzam balsot ir pieņemts. Viens, četri, septiņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. 148. Sākam balsot elektroniski par 148. Beidzam balsot. Pieņemts. 149. Sākam balsot elektroniski par 149. Beidzam balsot. Norēdīts. Centocinquantuno, votazione aperta. 151, sākam balsot. Beidzam balsot. 151 ir pieņemts. 152. Kas ir par? Nē, atvainojiet, balsosim elektroniski par 152. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 1, 5, 3. Sākam balsot elektroniski. 1, 5, 3 par 153. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Pārējam pie 154. Sikerska kungs ir pār. Pieņemts. 155. par. Nē, būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 155. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriesim pie 156. Kas par? Nē, balsojam elektroniski. Sākam balsot par 156. Beidzam balsot. Noraidīts. 157. Mark par. Sikerska kungs ir pret. Nu, tad balsosim elektroniski par 157. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. Nikolesku Šķiet, ka visi ir pret. Kas ir pret? Paceliet rokas. Noraidīts. 159. Kas ir par? Mark. Sākam balsot elektroniski par 159. Ok, ķūsā. Beidzam balsot. 159. ir pieņemts. 161. grozījums. Par. 161. balsosim elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. 162. Nikolēsko grozījums. Sākam balsot. Tātad balsojam par 162. Beidzam balsot. Es domāju, ka tas ir pieņemts un patiešām tas ir pieņemts. 163. grozījums. Mērk, pret. Labi, tad balsosim elektroniski par 163. 163. ir pieņemts. Marks Tarabela. Priekšsētātāja kungs, te ir vesela virkne grozījumiem, kā mēs demokrātiski balsojam par komisijas priekšlikumu. Lebrānas kundze nāk uz kložas daudziem grozījumiem un vēl citi. Jo vairāk es par tiem balsoju, jo mazāk es tādas iesniedzu no savas grupas, jo es negribētu, lai šis instruments vienkārši pazūtu pazust. Tad mēs visi iestājams par vienkāršošanu. Taču nelēma ir tā, man tiešām ir bažas par to, ka šis fonds pazudīs. Taču, lai vienkāršāt lietas, es aicinātu grupu, manu grupu balsot par, par um, nevajadzētu visu atkal pārbaudīt. Es tāpēc mazāk iesniedzu pats grozījums, atbalstot citu grozījums. Turpmāk Lobrenš Sanšes, Šmit eh, Ortefo, es aicinu balsot pār un tādā veidā lieta būs vienkāršāka un jau gal galā vairākums šajā lauksaimniecības komitejā jau ir skaidrs. Labi, liels paldies par šo skaidrojumu. Tad turpināsim balsot. 164. kurš par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 175. grozījums par, 175. pret, atturas pieņemts. 176. par, pret, atturas pieņemts. 176. Balsosim elektroniski. 176. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 182. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 12. grozījums, referenta grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 188. Nikolesku, kurš par pret atturas pieņemts. 187. par pret, ne par. Jāpārbauda. 187 grozījums. Sāk, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 188. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 189. kurš par? Nē, jāpārbauda. Sākam balsot par 189. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts. 190. Nikolesku, kurš par? Nē, sākam balsot par 190. Beidzam balsot. Norādīts. 14. grozījums, referenta grozījums. Par, pret, atturas pieņemts. Minūtīti. Ah, no, yeah, 191. 100. Yeah, 40. Turpinam darbu. Simtdeviņdesmit trešais. Kurš par? pret atturas norādīts. 196. Dančēlā, kurš par? Pret? Nē, pārbaudīsim. 198. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. referenta grozījums, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Divsimts pirmais patronu neveš, kurš par? Nē, balsosim elektroniski par 201. Beidzam balsot. 201. tātad. Un pieņemts. 202. Lebrāns, kurš par? 202. Pret, atturas, pieņemts. 203. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 204. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 205. Nikolesku, kurš par? Nē, elektroniski balsosim par 205. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 206. Lebrāns, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Labi, kolēģi, balsosim tagad blokā no 207. līdz pat 222. Ja visi piekrīt, referents grupas piekrīt, tad balsosim blokā. Kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Visi pieņemti. Nē, tā bija kļūda. Visas valstiskās grupas piekrita. Nē, bet nu tad mēs varam turpināt strādāt. 224. Kurš par, pret, atturas, nejāpārbauda. 224. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. go until 61, 62, sì. Mark, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Mark, jūs piekrītat? Sikerska kungs, mēs varam balsot blokā. Minūtīti. Tātad mēs balsosim par. No, par 222. Lebrāns līdz pat Nē, mēs jau nobalsām par Nikolēsku, tātad no 225. līdz 262. Kurš par? Pret? Atturas? Visi pieņemti. Lielas paldies, Silvestra kungs, par to. 263. tarabēla, kurš par? Pret atturas pieņemts. 265. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Septiņpadsmitais. Septiņpadsmitais, kurš par pret atturas pieņemts. Astoņpadsmitais apsvērums, kurš par pret atturas pieņemts. Deviņpadsmitais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Nebalsosim elektroniski. 19. 19. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 21. Kurš par? Elektroniski balsosim. Sākam balsot par 21. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. Kurš par? Nebalsosim elektroniski. Sākam balsot par 22. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 24. Labrāns, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 25. Bovē, kurš par? Nē, balsosim elektroniski. Sākam balsot par 25. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 26. Gulāra par, pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums referents par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums par, Nē, balsosim elektroniski. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 35. Lebrāns, kurš par pret atturas pieņemts. 36. Dančīlā par. Nē, balsosim elektroniski. 36. Dančīlā. Beidzam balsot. Noraidīts. Mark? Nu, tas bija tikai tāds vājuma brīdis. 37. par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. lebrāns par pret atturas pieņemts. 43. gulāra par? Nē. Elektroniskais balsojums par 43. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši par 43. gulāras grozījumu? Jā, beidzam balsot. Norādīts. 17. atkrīt. 44. gulāra par, pret, atturas, pieņemts. 5. referenta par, pret, atturas, pieņemts. 45. bovē par, pret, atturas, pieņemts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. gulāra par. Nē, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. 47. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 48. Lebrāns par. Četrdesmit astotais Lebrāns par, pret, atturas pieņemts. Četrdesmit devītais par, pret, atturas pieņemts. Piecdesmitais par, pret, atturas pieņemts. 51. Lebrāns par, pret, atturas, pieņemts. 53. Lebrāns par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. 58. par, pret, atturas, pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 60. Dančila par pret atturas pieņemts. Un 62. par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par atzinumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Apsveicam Tad ar lielu vairākumu ir eh, pieņemts atzinums. Apsveicam Marku Terabēlu. 27 pār un 3 pret. Tāds bija balsojuma rezultāts. 4 atturējās. Kur ir tā baidīkungs?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 Dai, kolēģi! Godāmie kolēģi! Varam varbūt pievērsties pēdējiem darba kārtības punktam. Mums nav pārāk daudz laika, bet mums vēl ir jāpaveic darbs. Sestais punkts Tabakas un saistīto produktu ražošana, prezentēšana un pārdošana. Tas ir tabaidī atzinums. Mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa par šo komisijas priekšlikumu direktīvai par um, likumu un regulu un administīvo nosacījumu harmonizāciju dalību valstīs attiecībā uz tabakas un saistīto produktu ražošanu, prezentēšanu un pārdošanu. Mūsu kolēģis Tabaidikungs gatavos atzinumu komitejas vārdā, un viņš ir lūdzis norganizēt pirmo viedokļu apmaiņu ar komisiju. Tieši tāpēc es gribētu sveikt pie mums eh, Sanko ģenerāldirektorātu, kur pārstāv uh, Vīmērs kundzi, kas eh, sniegs īsu pārskatu par šo priekšlikumu. Pēc tam dosim vārdu Tabaidī kungam. Dodu vārdu tagad Vīmērs kundzei kā pirmajai. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, referenta kungs, godāmie deputāti. Liels paldies, ka piedāvājāt man šo iespēju izteikties šodien par komisijas priekšlikumu pārskatītāju tabakas produktu direktīvai. Sākumā es vēlētos atgādināt, ka parlaments ir atkārtoti aicinājis komisiju gatavot šādu priekšlikumu lai stiprinātu Eiropas Savienības tiesības attiecībā uz tabakas produktiem un lai tas nāktu par labu Eiropas pilsoņiem. 2012. gada decembrī šis priekšlikums beidzot tika pieņemts komisijā. Tas notika pēc gara konsultāciju procesa, balstoties uz detalizētu ietekmes izvērtējumu. Kāpēc tika pārskatīta pašreizējā direktīva? Nu, tas ir acīm redzami. Uh, Tiesība akti ir novecojuši, tie ir 12 gadus veci, un tie vairs neatbilst mūsdienu realitātei, ja ir runa par tirgu, par uh, zinātniskajiem sasniegumiem un arī attīstību pārējā pasaulē. Tābakas ražojumi ir parādījušies tirgū, un tie izskatās īsnībā pēc lūpu krāsas, tie smaržo pēc vanīļas vai saldumiem. Šie eh, ražojumi ir īpaši pievilcīgi jauniešiem. Tāpat dalībvalstīs eh, ir atšķirīga attieksme pret šiem ražojumiem, līdz ar to starptautiskajā tirgo ir notikusi fragmentācija. Papildus eh, zinātnieki ir nākuši klajā ar jauniem atklājumiem, jo īpaši tas attiecas uz brīdinājumiem par kaitējumu veselībai. Tāpat vajadzētu uzsvērt, ka Eiropas Savienība un visas tās dalībvalstis ir parakstījušas Pasaules veselības organizācijas pamatkonvenciju par tabakas kontroli. Tā tiek īstenot kopš 2005. gada, un mums ir jāievēro mm, juridiski pienākumi, ir jāseko līdzi, lai konvencijas nosacījumi netiktu pārkāpti. Komisijas priekšlikums uzsver liek uz jauniešiem un uz pasākumiem, kas ļautu novērst to, ka jaunieši sāk smēķēt. Ļoti svarīgi šajā kontekstā ir norādīt, ka 70% no smēķētājiem sāk smēķēt pirms tie ir sasnieguši 18 gadu vecumu, un gandrīz neviens nesāk smēķēt pēc 25 gadu vecuma. Tātad patiešām šeit ir runa par jauniešiem. Jaunieši sāk smēķēt tāpēc, ka viņi uzskata, ka tas ir moderni, un vēlāk viņi turpina smēķēt tāpēc, ka viņi ir iegūši atkarību. Pēc vairākiem gadiem tabakas patēriņš var eh, radīt vēzi, eh, sirdstrieku un daudzas citas, ir, eh, daudz citas veselības problēmas. Pašlaik tas attiecas uz 700 tūkstošiem cilvēku Eiropas Savienībā. Katru gadu tie mirst pāragri tieši tabaks patēriņa dēļ. Šīs nāves īstenībā varētu izslēgt, no tām varētu izvairīties. Neskatoties uz pāragru miršanu, tabaka rada arī lielas eh, problēmas veselības aprūpē. Ir jārastē veselības, un ir jārastēs dažādas slimības, un tas eh, maksā 25 miljārdus eiro Eiropas Savienībā, un šie aprēķini ir tādi ļoti konservatīvi. Tāpat arī ir netieši ietekme proti uh, eh, trūk, zaudējuma ražošanā. Tieši tāpēc komisija uzskatīja, ka tā ir jāregulē tabakas ražojumi, tā lai cilvēki zinātu, ko viņi pērk, un lai viņi saprastu, ka tas ir kaitīgs produkts, no kura rodas atkarība. Komisijas priekšlikumā ir iekļauts sekojošais. Vēlētos sākt ar marķēšanas jomu lai cilvēki varētu izvēlēties to, ko tie pērk. Priekšlikumā ir paredzēti lieli obligāti brīdinājumi ar attēliem, kam ir jāaizņem 75% no tabakas, no cigarešu paciņas priekšpuses un arī aizmugures. Priekšlikums arī neļauj reklāmu par tabakas ražojumiem, kas jo īpaši būtu vērsta uz jauniešiem, jo īpaši nedrīkst izmantot tādu iepakojumu, kas izskatās pēc lupkrasas. Lūk, man te tāds ir līdzi. Tāds nākotnē vairs nedrīkstētu tikt pieļauts. Pēdējā nedēļa laikā esam saņēmuši ļoti daudz jautājumu par to, cik liela paciņas daļa um, būs um, jā, jāapliek ar šiem brīdinājumiem un cik daudz no šīs paciņas paliks brīva. Mēs esam veikuši dažādas aplēses, un ja mēs uh, skatāmies uz visu šo iepakojumu, tad 30% uh, no paciņas vēl ar vienu var tikt izmantoti dažādiem citiem mērķiem. Priekšlikums atļauj dalībvalstīm uh, ievies striktāku regulējumu, un aicināt, un tā, tās īstenībā var izvēlēties eh, vispār aizliegt, likt uz paciņām jebko citu, kā tikai brīdinājumus. Tāpat arī uz paciņām ir jābūt eh, cigarešu sastāvdaļā. Priekšlikums arī paredz, ka tabagas ražojumi ar kādu pievienotu garšu, ar spēcīgiem aromātiem, kā ar vaniļu vai ar mentolu, nedrīkst tikt atļauti. Šādi ražojumi ir jo īpaši pievilcīgi jauniešiem, un ar tādiem ir vienkāršāk uzsākt smēķēšanu. Tāpat arī nedrīkst pievienot kofeīnu vai vitamīnus tabakas ražojumos. Es vēlētos uzsvērt arī sekojošo. Priekšlikums neregulē piedevas kas ir vajadzīgas, lai varētu ražot tabakas ražojumus, piemēram, cukuru. Cukurs ir vajadzīgs, lai atjaunotu cukura sastāvu, kas tiek pazaudēts ražojot dažādas austrumnieku tabakas. Es vēlētos īpaši uzsvērt šajā komitejā, ka uh, Komisijas priekšlikums neizšķir dažādas tabakas šķirnes. Tāpat arī šeit nav nodalītas dažādas tabakas ražojumu šķirnes balstoties uz garšu. Tāpat arī es vēlētos pieminēt citus, uh, citas sastāvdaļas uh, šajā priekšlikumā. Uh, Attiecībā uz zviedru lūpas tabaku, jeb snus, prie, priekšlikums vēlas saglabāt uh, paš, pašreizējo regulējumu, ka tas attiecās uz visām dalību valstīm, izņemot Zviedriju, kurā, kurā pašlaik ir paredzēts izņēmums. Mēs uzskatām, ka lūpas tabaka ir kaitīga un nav nekādu uh, zinātnisku atklājumu, kas nus ļautu cilvēkiem atmest smēķēšanu. Attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm, kas ir tāds uh, jauns un moderns veids. Komisija paredz, ka ražojumi virs konkrēta nikotīna līmeņa ir jā, jā, jā, jāpārdod kopā ar attiecīgiem brīdinājumiem, un pašlaik šīs regulējums jau ir spēkā vairākās dalībvalstīs. Uh, elektroniskās cigaretes eh, zem mm, konkrēta nikotīna līmeņa var tikt pārdoti kā parasti produkti, protams, ar brīdinājumiem par kaitējumu veselībai. Elektroniskās cigaretes dažkārt tiek paredzētas terapijā, un uz tām arī attiecas dažādi tiesību akti, kas nodrošina to uh, kvalitāti. Uh, Pēdējais par nelegālu tirzniecību. Komisijas priekšlikumā ir paredzēti konkrēti stringri nosacījumi pret nelegālu tirzniecību. Tā ir skaitā dažādas kontrolas sistēmas Eiropas Savienībā par tabakas ražojumiem un arī dažādas drošības pazīmes tabakas produktiem. Šie pasākumi aizsargās iedzīvotājs no nelegālajiem ražojumiem un vienlīdz tāpat arī tiks aizsargāta uh, legālā tirzniecība. Daudzas iesaistītās puses mūsu konsultācijās pauda bāžas par nelegālās tirzniecības nodarīto kaitējumu, un tieši tāpēc komisijas priekšlikums paredz šādus efektīvus pasākumus, kas pilnībā atbilst mūsu starptautiskajiem pienākumiem un pašreizējā attīstībai šajā jomā. Pēdējās piezīmes par priekšlikuma ietekmi. Dažkārt tiek eh, izteikti ieteikumi, ka vai eh, tiek teikts, ka šis priekšlikums būs kaitīgs tabakas ražotājiem un tabakas eh, rūpniecībai. Taču vajadzētu uzsvērt, ka šī priekšlikuma aplēstā ietekme nav dramatiska. 2% samazinājums patēriņā piecu gadu laikā. Nu, tas ir tas, ko komisija uh, paredz kas notiks. Tas um, nozīmē, ka 2,4 miljonu smēķētāju vairs nesmēķēs Eiropā un tiks uh, arī glābtas daudzas dzīvības. Taču te nav paredzētas milzīgas izmaiņas uh, ekonomikā iesaistītajiem. Pēc tam uh, izmaksas um, tabakas industrijai noteikti uh, tiks atkal atmaksātas, tāpēc, ka tiks ierobežot nelegālā tirzniecība. Un tāpat arī uh, būs uh, lielāka harmonizācija šajā jomā, kas nāks par labu ražotājiem. Attiecībā uz nodarbinātību ietekme būs visnotaļ pozitīva, tāpēc, ka uh, par tabaku neiztērētā nauda tiks tērēta par citiem produktiem, kas īstenībā prasa vairāk darba un arī ir vajadzīgi pakalpojumi to pārdošanai. Noslēgumā, un es šeit varu uh, citēt komisāru Borgu, komisijas priekšlikums ir ambiciozs, taču līdzsvarots, un komisija labprāt sadarbosies ar Eiropas parlamentu, lai nodrošinātu uh, ātru un vieglu šī tiesību akta pieņemšanu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Sanko ģenerāldirektorātam doktorai Vimmerei. Uzklausīsim Čābu vispirms. Eh, vai jūs vēlaties vispirms kolēģis uzklausīt vai pats izteiksiet? Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi. Šis ir eh, ļoti sarežģīts un pretruns strīds ir esošs priekšlikums. Pateicos jums par šo prie, uh, iespēju priekšsēdētāju. Esmu arī vides komitejas loceklis un zinu, kā ar šo priekšlikumu ir saistīts strīdi. Varētu būt konflikts starp vides komiteju un lauksēmniecības komiteju par šo tematu. Mums ir jābūt uh, pārliecinātiem par to, ka mēs uh, izvirzām sev to pašu mērķi saistībā ar šo priekšlikumu, tātad sabiedrības veselību. Mēs vēlamies samazināt eh, smēķētāju skaitu jauniešu vidū. Tomēr man ir komitejas, eh, komisijas locekļiem jāsaka, ka tie argumenti, kurus eh, izmanto vides komiteja, un es tos atkārtošu, un mēs te runājam par 440 tūkstošiem, 440 tūkstošiem Eh, tabakas eh, ražotāju, tādu lauksaimnieku, un pēc veselības eh, mums, kā pirmās prioritātes, mums ir jārūpējas arī par šiem 400 tūkstošiem lauksaimnieku. Viņi dzīvo visnabadzīgākos Eiropas reģionos. 97% no šiem lauksaimniekiem ir ir ļoti maza apjoma lauksaimnieki, viņiem ir saimniecības 1,5 eh, līdz 3 hektāru lielumā. Papas Tamkos kunga kā referenta vadībā mm, tika secināts, ka ir daudzi gadījumi, kad nepastāv tiešā saikne starp Eiropas tabakas ražošanu un tabakas apstrādi. Eiropā tabakas pārstrāde izmanto 20% no sastāvdaļām, kas ir ražotas Eiropā. Tātad tikai 20% no sastāvdaļām ir ražotas Eiropā. Kad mēs eh, pieliksim, eh, pabeigsim šo direktīvu par mūsu sekmēm spriedīs Atkarībā no tā, kā ir saglabāts darba vietas šajā lauksaimniecības nozarē, baidos, ka iespējams cenas mainīsies tādā veidā, ka lielie tabakas ražotāji, lielās ražotnes dosies prom no Eiropas un tiks iepirkta tabaka, lētā tabaka no trešām valstīm. Ar šādu nopietnu izaicinājumu mēs saskaramies. Vēlētu jūs lūgt priekšsēdētāju kungs pieprasīt no komisijas, respektīvi no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta informāciju par ietekmes novērtējumiem. Vai ir īstenot ietekmes novērtējumu attiecībā uz cenām un ienesīgumu un uz to, kā šis priekšlikums ietekmēs 400 tūkstošu ražotāju nākotni. Es nedomāju, ka no mūsu, mūsu puses būtu saprātīgi, atbildīgi pieņemt lēmumu bez šādiem ieteikšu novērtēm. Runājot par smēķēšanu jauniešu vidū. Es domāju, mums būtu jāpievienojas tiem spēkiem, kas vēlas samazināt smēķētāju skaitu jauniešu vidū. Tātad būtībā es ierosinu stiprināt šī priekšlikuma preventīvo aspektu es ierosinātu izveidot Eiropas svēķēšanas eh, novēršanas fondu. Šāds fonds pastāv Vācijā, un Vācijas piemērs liecina par to, ka tādā valstī, kur ir nopietnas darbs preventīvā jomā, lielā mērā ir samazināts smēķētāju skaits. Tātad ir gūti panākumi līdzīga sekmes Eh, centieni novērot arī Francijā, pastāv centieni samazināt eh, jauniešu piekļuvi tabaks precēm Francijā, Austrijā. Un Ungārijā ir vecuma ierobežojums 16 vai 18 gadu vecums. Tātad jaunāki cilvēki nevar nopirkt tabaks preces. Šajā priekšlikumu arī vajadzīga tāda institīva runājot par pārdošanu internetā, jeb tiešsaistē. Biju pārsteigts uzzināt, ka nav nekādu ierobežojumu aizliegumu pārdot šādus produktus internetā. Es domāju, mums vajadzētu ieviest eh, aizliegumu pārdot tabakas preces internetā un arī tās samazinātu jauniešu piekļuvi tabakas uh, precēm, un tas, protams, ir mūsu galvenais mērķis. Tas ir svarīgi, jo smēķētāji pievēršas simpāradumam uh, vecumā līdz 25 gadiem. Tātad apmēram 95% no smēķētājiem sākuši smēķēt vecumā zem 25 gadiem. Uz tam būtu jāpievērš attiecīgi uzmanība. Vēl viena svarīga lieta. Iepriekšējā tabaks direktīvā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 én lesz egy javaslatom ami egyértelművé teszi ugyan borg biztos úr kijelentette hogy īpašu tabakas veidu, Bellī tabako, un komisija man apliecināja, ka tas arī turpmāk tiks ražots. Komisārs Boršs arī man sniedz šādas garantijas. Tātad tur ir cerības. Runājot par uh, papildvielām piekrītu priekšlikumam, tās ir jāizliek īpašas piedevas kā kofeīns, šokolāde, vaniļa, tā šādas garšas ir jāizliedz. Vitamīni un kofeīns arī ir jāizliedz, jo tā ir vienkārši maldinoša informācija. Ja jūs uzrakstātu šīs preces, ka tajā ir vitamīni, tad tas ir pilnīgi maldinoši. Es domāju, ka Eiropas komisija būtu jānāk lējā ar pozitīvo sarakstu un negatīvo sarakstu. Pašreizējā priekšlikumā šādu sarakstus neredzu. Es vēlētos runāt par īpašo piegaršu mentolu vides komiteja. Vides komiteja jau norisinājušās kaismīgas debats par mentolu vairums ir par mentolu aizliekšanu. Pašreizējais mediķu ādī atzinums liecina par to, ka mentols darbojas kā atveicinošā ģens un līdz ar to smēķētājs smēķē vēl vairāk. Turklāt šai lietai ir tieši saikne ar ražošanu. Ir zināms valstis, piemēram, Polija, kura cigaretes ar mentola piegaršu ir nozīmīgāks kā citur. Tās tātad plašāk tiek smēķēts. Un tad mēs varētu paraudzīties uz ASV un Kanādas paraugu abās šajās valstīs. Mentola piegarša cigaretē vēl ar vienu ir atļautu. Es neiesaistu par to, lai mentols vēl ar vienu būtu legāls, taču es vienkārši uzdodu jautājumu. Jo eh, jūs redzat, šeit ir eh, cigarešu paciņa lūpkrās formātā. Tieši tāpat arī šis eh, cigarēļu kas ir ar šokolādes piegaršu, ir visnotaļ maldinoši. Tātad jebkāds iepakojums vai piegaršas eh, piešķiršana, kas maldina jaunieši, ir jāizliedz un arī agri komitēties būtu jāatbalsta. Mums būtu pilnīgi jāatbalsta vienkāršs iepakojums. Manās rokās tagad jūs redzat cigarešu paciņu pavisam vienkāršā iepakojumā, tad jūs redzat uh, markas nosaukumu, Un viss pārējais ir vienkārši brīdinājumi par kaitīgumu. Runājot par vienkāršo iepakojumu, tam ir plašs atbalsts Envi komitejā, tātad ir atbalsts par tā ieviešanu, un arī mums, es domāju, tas būtu jāatbalsta. Taču man ir zinām problēma runājot par vienkāršo iepakojumu. Ir ļoti daudz, ļoti maz informācijas par patērētāju aizsardzību Patērētāji netiek attiecīgi informēti, jo oglekļa monoksīds un eh, darbas sastāvs netiks uh, minēts uz uh, paciņas. Tas, var, tas varētu, tāds šis informācijas trūkums ir maldinoši. Ļoti grūti ir noteikt, kuras cigaretes ir kaitīgākas. Viss cigaretes ir kaitīgas taču patērētājiem būs ļoti grūti saprast, kuras cigaretes ir kaitīgākas par citām. Tātad šis jautājums vēl nav atrisināts no patērētāja sardzības viedokļa. Runājot par um, zīmoliem, par preču zīmām, es domāju, komisija ar tām nebūtu jānodarbojas. Mums būtu vairāk jāpievērš uzmanība veselības jautājumiem un uh, lauksaimniecībai, kā, tādam kā, piemēram, būtu jārunā par uh, e, lūpstabaku un par uh, preču zīmēm un par veselības aizsardzību. Vēl es gribētu norādīt uz vēl vienu problēmu. Tā jau ir sen pastāvošana neatrisināt problēmu. Komisijas pilnvaras. Jautājums par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Mans priekšlikums ir šāds. Paskatīsimies uz deleģēto aktu skaitu. Manā skatienā, skatījumā to ir pārāk daudz. Uh, pārāk daudz ir tādu, ko, ko komisija varētu darboties. Ja mēs šādus deleģētos aktus komisijai piešķirsim, tad Eiropas parlamentam sev ir jā, jāpatur šīs veto tiesības, iespēju uh, arī teikt savu vārdu, jo šie ir svarīgi jautājumi. Tie būs būtiski arī nākotnē. Un nobeigumā vēlos norādīt Eiropas komisijai kaut ko kas nevienā no sanāksmēm līdz šim netika minēts, un te ir runa par sociālo aspektu. Pastāv ļoti interesanta saikne starp izglītotības līmeni un smēķēšanu. 45% vīriešu, kam ir tikai skolas izglītība, vidusskolas izglītība, smēķē ikdienas. 22% eiropiešu smēķē. No tiem 45% vīrieši ir tikai ar vidusskolas uh, izglītību. Mm, smēķē ikdienas un, uh, 20, un tikai 20% vīrieši ar augstāku līmeņu izglītību smēķē. Un uh, sievietēm šie rādītāji ir 33% un tad eh, ar eh, bakalaura izglītību ir 18% eh, un ar augstāku izglītību vēl mazāk. Pastāv draudi, kā arī jauno iepakojumu visneaizsargātākajām sociālajām grupām būs pieejams vēl mazāks informācijas apjoms par veselības uh, iespējamām problēmām, ko izraisa smēķēšana. Nobeigumā vēlos sacīt, mums būtu jāmēģina aizsargāt tabakas audzētāji, lauksaimnieki, taču arī nedrīkstam pieļaut kļūdu, ka mēs šietamiem vēlamies aizsargāt tabakas eh, rūpnieku intereses te ir eh, gluži vai runa par akrobātismu, ak, taču kopā mēs to varam izdarīt. Paldies. Bene, grazie al nostro kolēga. Labi, pateicamies Tabaidī kungam, mūsu kolēģim. Es domāju, ka viņa līdz šim brīdim paveiktais darbs ir paveikts ļoti rūpīgi, un viņa atzinumi ir tādi, kuriem mēs varētu piekrist. Virkne kolēģi ir pieteikušies runāt. Sāksim ar skatā kungu, pēc tam bavē kungs. Džankarlo. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Pirmkārt, es gribētu apliecināt to, ka mums šajā komitejā būtu jābūt ļoti piesardzīgiem, ņemot vērā uh, visus aspektus, kas tiek skatīti šajā ziņojumā. Mums ir jātiecas apkarot atkarību no cigaretēm un tabakas izstrādājumiem, taču mums ir jābūt piesardzīgiem attiecībā uz pasākumiem, kā mēs to daram. Ja pasākumi būs radikāli, tad būs arī pretreakcija, bet mēs to nevēlamies. Lūgt cilvēkiem vienkārši nesmēķēt varētu sniegt labākus rezultātus nekā šo briesmīgo bilžu publicēšanu uz paciņām. Tāpat runājot īpaši par elektroniskajām cigaretēm. Viņas ir pieminētas 18. pāntā un ir uzskatāmas par produktiem, kas satur nikotīnu, taču 18. pāntā nav pietiekami daudz noteikumu, kas nodrošinā to, ka šīs cigaretes tiek pienācīgi tirgotas un izvietotas tirgu. Tāpēc vajadzētu paplašināt šī panta noteikumus, ņemot vērā to, ka uh, Eh, šīs elektroniskās cigaretes gūst aizvien lielākus panākumus. Par ko tad mums vajadzētu tās uzskatīt? Vai tam būtu jābūt alternatīvai standarta cigaretēm, vai arī mēs pieņemsim, ka tās padarīs smēķēšanu pievilcīgāku tiem, kuri vēl nesmēķē. Balstīšanās uz nikotīna koncentrāciju varētu atbaidīt patērētājus. Ja mēs vēlamies noteikt sliekšņus nikotīna saturam, mums vajadzētu kategorizēt šīs uh, elektroniskās cigaretes kā farmaceitiskos produktus. Es domāju, ka mums vajadzētu aicināt komisiju veikt sīkāku izpēti par to, kā šie produkti darbojas un kādas tad ir to sastāvdaļas pirms mēs um, meklējam īsto ceļu, kā regulēt to tirdzniecību. Mums ir jāizpēta, cik tās patiesībā ir bīstamas, un mums ir jānodrošina, ka tās vielas, ko šīs cigaretes satur, nav toksiskas. Ietekme uz patērētāju veselību ir grūti pierādāma, jo īpaši daudzos gadījumos, piemēram, Brazīlijā elektroniskās cigaretes ir aizliegtas līdz brīdim, kad būs pieejama uzticama informācija par to, cik tās ir drošas. Itālijā šādu cigarešu tirzniecība ir aizliegta tikai personām, kas ir jaunākas par 16 gadu vecumu. Tāpat ir jāņem vērā uh, elektronisko cigarešu ietekme uz uh, tradicionālo cigarešu ražotājiem, un mums būs jādomā, kā mēs tiksim galā ar nodokļu zudumiem valdībā. Visu beidzot. Ja mēs vēlamies panākt, lai mums būtu atbilstīgi tiesība akti par cigarešu tirzniecību, mums ir jāpārskata un jāatjaunina tie noteikumi, kas reglamentē šo produktu izmantošanu. Noslēgumā es gribētu teikt, ka ja man šeit parlamentā būtu jāizmanto šis instruments, tad eh, neviens nevarētu aizliegt man to lietot, jo tā nav cigarete, tas ir elektronisks aparāts, gluži kā daudzi citi produkti. Mēs no savas puses varētu mēģināt izveidot tādu kā uzvedības kodeksu tiem cilvēkiem, kas uzņem nikotīnu šādā veidā ar elektronisko cigarešu palīdzību. Uh, Paldies! Ir pieteikušies daudz runātāji, tāpēc ievērojiet jums atvēlēto runāšanas laiku, jo, kā jau jūs zināt, pēc tam mums ir ļoti svarīga koordinatora sanāksme, ir ieradušies visi ēnu referenti, lai uh, runātu par KLP reformu, tāpēc mēs nevaram pārsniegt mums atvēlēto laiku. Buvēkungs? Oui, je crois que ce débat... Jā, es domāju, ka šīs debates lielā mērā. Uh, Uh, iet daudz tālāk par šo te regulējušo ietvaru. Mēs ļoti labi atceramies, ka aizsākumos uh, darbs pie šīs direktīvas sākās 2009. gadā, un viens no svarīgiem elementiem šajā periodā bija uh, attiecīgā komisāra uh, strīdīgums diskusijās Runa ir par Dali. Skaidrs, ka šai direktīvai būtu, šī dir, darbs pie šīs direktīvas būs jānoslēdz līdz sasaukuma beigām. Pirmais elements, ko gribēju sacīt, ļoti svarīgi. Arī uzņēmumiem ir, lai šis teksts tiktu pieņemts pirms sasaukuma beigām. Pie šī elementa mums stingri jāpaliek, jo es esmu pārliecināts par to, ka lielās uh, tabaks ražotāju grupas darīs. Ir visu darījuši un darīs visu, lai liktu šķēršļus direktīvas pieņemšanai. Tā tad mums ir jārīkojas uh, attiecīgi pret, pret šo vispārējo tendenci. Un nav vēl teikts, ka mēs panāksim savu. Turklāt šodien ir kompānijas, kas izdomājušas jaunu elektronisku Uh, produktu ir jauns konglomerāts, Estok, kura mērķis, šī konglomerāta mērķis ir pārdot tiešāds atvasnāts produkts, kas neatbilstu tradicionālajai tabaks izpratnē. Mēs ļoti labi zinām, ka tas ir tabaks uzņēmumu. Uh, tās ir uzņēmuma tāmats, lamats, un es mierīgi par to varu runāt, jo arī es pats esmu uh, Uh, smēķētājs un es neesmu nevienā prettabaks asociācijā. Taču es zinu, ko uzņēma vēlas darīt. Man ir, nav nekādu šaubu, ko tās vēlas panākt arī turpmāk, pelnīt naudu un nākotnē ar vien vairāk. Un tas ir jāapzinās, sāp pie šī ziņojuma. Cigarešu pāciņa, uh, tās ražošana izmaksā 5 eiro centus. Tik izmaksā cigarešu paciņas ražošana. Un jūs varat tad iedomāties, cik liela ir peļņa salīdzinājumā ar pārdošanas cenu, pat neņemot vērā nodokli. Otra lieta, kas ir jāapzinās - cīņa pret krāpšanos. Jau kad mēs paraugāmies, kā tieši tabaks industrija uh, līdztekus Olafam iestājas par uh, uh, krāpšanas apkarošana, tam man nāk smiekli. It kā mēs lūgtu alkaponēm strādāt, eh, eh, cīnīties pret, eh, pret noziedzību. Cigaretēm nav nekāda sakara ar krāpniecības apkarošanu. Un vai nu tās būtu cigaretes, kas uh, nāk no viena uzņēmuma vai no cita, tam pat nav nozīmes nav jāpieļauj, ka tabaks ražotāji šī nozara iesaistās cīņā pret uh, apkrāpšanas apkarošanu, pret uh, kontrabandu. Un komisija nav stiprinājusi noteikumus uh, Pasaules veselības organizācijas ietvaram. Šajos noteikumos ir jāstiprina uh, arī mūsu pašu parlamentu noteikumi par to, kādi ir riski tad, ja nav caurskatāms diskusijas ar tabaks ražotāju organizācijām. Kopējā tirgus uh, direktīvā 5. punkta 3. 5. panta 3. punktā nav nekādi noteikumi Uh, Pasaules tirzniecības organizācijas 5. panta 3. 3. punktā šajos noteikumos nekas nav minēts par šo interešu konfliktu. Jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mūsu noteikumi nebūtu pretēji starptautiskās tirdniecības organizācijas noteikumiem. Es ilgi nerunāšu, es jau esmu pārsniedzis, vai runāt vēl laiku pagājušajā nedēļā. man izdevās pierādīt ar sarunu ierakstu, ka uzņēmumi dalī lietā bija melojuši sabiedrības, eh, sabiedrībai. Jo uzņēmums, kas eh, izplata šo te lūpu tabaku, apgalvoja, ka ir bijusi sanāksme ar dalīkungu, taču šī sanāksme nebija notikusi un uzņēmums turpinēja melot, ka ir notikuši šāda sanāksme, tas bija pamat pierādījums, lai tiktu vaļā no dalī komisāra. Man šodien nav visu faktu par dalī lietu, taču es uzskatu par šokējošu to faktu, ka visam parlamentam šeit nav piekļuvis šai lietai. Un mums tā tad ir jāpieprasa savskatāmīgi. Mēs nevaram palikt šādā situācijā. Tā nedrīkst turpināties. Paldies. Correa, poi Klasse Sekierski. Prego. Correa, tad Klasse un Sekierski. Presidente, buenas tardes. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, jauku pēcpusdienu visiem, un man ir daži komentāri attiecībā uz šo priekšlikumu. Jā, ir jau sacīts, ka uh, ir plānots pārskatīt direktīvu te nav runa par pašu tabakas kultivēšanu, taču ir skaidrs, ka ražotājs tādās valstīs kā Itālija, Polija, Grieķija, Spānija, tomēr šie jaunie noteikumi ļoti ietekmēs. Un ir skaidrs, ka noteikumi ietekmēs mazās lauksēmniecības, principā ģimenes uzņēmē darbību ir risks, ka šie mazie audzētāji vispār pazudīs daudzās Eiropas Savienības daļās, bet te pašā laikā mēs negarantējam, ka tādajādi tiks samazināts uh, tabaks patēriņš. Eiropas Savienība šobrīd ražo 4% no pasaules tabakas uh, uh, produkcijas, bet uz pasaules fona Eiropā tabaka tiek smēķēt diezgan daudz. Uh, ja mēs vēlamies iznīcināt tabakas audzēšanu, mēs iekulsimies nopietnās problēmās daudzos reģionos, piemēram, Spānijā, kur uh, ekonomika balstās uz tabakas ražu. Ir daudzi mazie uzņēmumi, daudzas mazās lauksaimniecības, kas ir iesaistījušās šajā industrijā gan audzēšanā, gan izplatīšanā, gan apstrādē, un šie uzņēmumi tiks iznīcināti. Uh, no komisijas priekšlikuma nekļūst skaidrs, vai Eiropas patērētāji gūs kādu labumu. Un, uh, principā, ir risks, ka pieaugs uh, viltoto tabakas produktu ražošana un arī kontrabandas tabakas nonākšana tirgū. Mēs vēlamies pastiprināt kampaņu pret tabakas nelegālu tirzniecību, bet ir problēmas ar plānošanas procesu. Uh, Un būtībā mēs varētu pieredzēt kontrabandas pieaugumu eh, mūsu eh, likumdošanas rezultātā. Tādās valstīs kā Polija 30% patērēto cigarešu satura mentolu, Bulgārija arī šis rādītājs ir ļoti augsts. Un tādās valstīs šie pasākumi varētu sekmēt cigarešu nelegālu tirzniecību. Mums ir jāsaprot, ka ir skaidri jānodala patēriņa problēmas, kas, protams, satur arī kaitējumu veselībai un tabakas audzēšanu. Mums ir jāmēģina pasargāt mūsu lauksēmniekus. Un jebkāda tiesība akti, kas tos ietekmē, ir jābalsta zinātniskos pētījumos. Tiem ir jābūt proporcionāliem, Visu beidzot, es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ko sacīju jau pašā savas runas sākumā. Proti, ir svarīgi, lai komisija savā darbā atstāja sev iespēju izdot deleģētos aktus par cigarešu sastāvdaļām un citiem tam līdzīgiem aspektiem, par cigarešu saturu. Turklāt ir svarīgi, lai nākotnē būtu iespēja samazināt nikotīna saturu, un tas arī varētu ietekmēt primāro ražošanu. Es vēl vēlētos jautāt komisijai, vai viņai ir kāda ilgtermiņa vai īstermiņa plāni uh, procesā ieviest arī zinātniskā pētījuma elementus. Paldies, Sikerska kungs, bet vispirms klāsas kundze. Jā, paldies, es uh, vēlos runāt pirmām kārtām par proporcionalitāti, kā jau ir izteikušies iepriekšējie runātāji. Mēs runājam par legālu produktu, kas legāli atrodas tirgu, un mēs to ierobežojam un aprobežojam tā, kā tas netiek eh, darīts nevienā citā politiskās ietekmes jomā. Smēķēšana nav veselīga To mēs jau zinām, par to tiek runāts eh, katrus pāris gadus šeit parlamentā, un mēs eh, turpināsim savus centienus šajā jomā arī turpmāk, bet vai aizliegums eh, palīdzēs? ir uh, jāatceras, kā, darb, kā domā jaunieši. Arī es uh, iemācījos, kas ir smēķēšana situācijā, kad tā bija ļoti stingri aizliegta. Uh, Mums ir jāparunā par to, vai jaunieši patiešām tādajādi tiks pasargāti. Es uh, analizēju šo komisijas priekšlikumu attiecībā uz iepakojumu, uz šo vienkāršo iepakojumu, un es domāju, vai patiešām komisijas uzdevums būtu iedziļināties tādos jautājumos kā cigarešu paciņu uh, izskats. Uh, ir ražotāji, kas ir specializējušies tajā, viņi diezgan daudz naudas izdod par eh, šo cigarešu paciņu izskatu. Kāpēc komisijai vajadzētu pārņemt šo uzdevumu un kāpēc? Kāpēc eh, komisija vēlas atņemt uzņēmumiem iespēju diferenciēti uh, pozicionēt savu produktu tirgū? Tāpat es aicinu padomāt, atgriezties pie tā, ko sacīja mani kolēģi, ja es nevarēšu atšķirt cigarešu markas, ja, tām tik, ja visas cigaretes eh, garšos vienādi, ja tām būs vienāds iepakojums, tad kā tad es varēšu izvēlēties eh, tās cigaretes, kas tiek ražotas Eiropas tirgu? Mums vajadzētu padomāt arī par šo aspektu. Tāpat arī Jā, tika nosauktas cigarešu ražošanas izmaksas, taču uh, mūsu pasākumi arī uh, nesīs izmaksas, tāpēc mums ir jādomā par proporcionalitāti. Es vēlētos komisijas pārstāvēju jautāt arī par to, vai ir veikti aprēķini vai ir kādi skaitļi, uh, jo zudīs ļoti daudzas darba vietas, kā reiz attiecībā uz dizainu, uz iepakojumu ražošanu. Vai par to arī ir padomāts, eh, ka, kā risināt šo situāciju, kā ies šajā jomā, jo vai tiešām politikas un Eiropas eh, komisijas uzdevums ir veidot cigarešu iepakojumu dizainu? Paldies, eh, Klasas kundze, Sikerska kungs, pēc tam Silvēstri kungs. Paldies! Es izteikšos īsi, jo zinu, ka laika mums ir maz. Es piekrītu visam, ko sacīja te Baidī kungs. Tie bija ļoti viedi vārdi. Viņš eh, mēģināja izklāstīt abu pušu intereses. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka ražošana uh, tiek. Uh, tiks, eh, varētu tikt eh, pārvirzīta eh, citām līgumslēdzēju pusēm. Un es nezinu, vai jūs esat domājuši par to, kā tabaks ražošana ietekmē CO2 situāciju un citus aspektus. Varbūt, ka mēs varētu izvēlēties pakāpeniskāku pieeju, un iespējams, ka šis komisijas priekšlikums ir pārāk tālijošs. Paldies, Sekerska kungs, Silvestra kungs pēc tam Danēlis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Silvestra kungam nav ieslēgts mikrofons. Ankio, si sente, si. Paldies, vai jūs tagad mani dzirdat? Pateicos priekšsēdētāji. Arī mani ļoti samulsināja direktīvā izklāstītā pieeja, ko tad īsti komisija cenšas panākt, vai patiešām mazināt tabakas izstrādājumu pievilcīgumu? Šķiet, ka tā. Un uh, padarot šos tabakas izstrādājumus mazāk pievilcīgus, tā plāno uh, mazināt uh, tabakas kaitējumu sabiedrības veselībai. Te pašā laikā, manuprāt, šim priekšlikumam būs pilnīgi pretēja ietekme, jo standartizējot iepakojumu, mēs padarīsim vienādus visus produktus un uh, tādējādi sekmēsim nelegālo tirdzniecību, iedrošināsim melno tirgu. Un tā kā nebūs uh, atšķirības starp dažādām markām, vienīgā atšķirība būs cenās. Tas nozīmēs to, ka cenām būs jākrītas, un tas savukārt atkal veicinās patēriņu. Jūs jau minējāt eh, skaitļus eh, attiecībā uz eh, tievo mentolu cigarešu patēriņu Polijā, un, protams, ka, lūk, šādās valstīs šie pasākumi tikai sekmēs nelegālu produktu patērēšanu. Ja konkurence balstīsies tikai cenās, tad spiediens būs uz cenu līmeni, un tas ietekmēs patēriņa pieaugumu. Tāpēc komisijas priekšlikums mūs ved pavisam pretējā virzienā. Tas eh, palielinās nelegālā tirgus daļu, cigarešu kontrabandu un te pašā laikā palielinās arī cigarešu patēriņu. Kā te baidīkungs sacīja? Loģika liecina, ka šāds priekšlikums padarīs eh, smēķēšanu pievilcīgāku jauniešiem. būtībā vai patiešām vajadzētu uh, izteiksmīgākus attēlus uh, uz cigarešu paciņām par to, ka tās ir kaitīgas, uh, ka tā ir iespējams iedzīvoties plaušu vēzī. Uh, bet uh, tas jauniešu acīs padarīs cigaretes par tādu aizliegto augli. Jūs runājat par jauniešiem, kuru prāts vēl nav nobriedis, un viņi vēlas pārkāpt noteikumus, dzīvot uz kraujas malas, un līdz ar to smēķēšana kļūst par tādu ekstremālu nodarbi un laika pavadīšanas veidu. Šķiet, ka komisija vēlas uzlabot jauniešu veselības stāvokli, taču tiks panākts pretējais efekts. Notiks tā, ka mentola cigaretes, tievās cigaretes tiks izspiestas no tirgus, eh, cena balstīsies tik, konkurence balstīsies tikai uz cenām, jo iepakojumi būs vienādi, un līdz ar to smēķēšana kļūs vēl pievilcīgāka jauniešiem jo viņi sapratīs, ka, ka tas ir uh, labi un pareizi aizdzināt cigareti. Standartizējot iepakojumu, mēs nepanāksim situācijas uzlabošanos. Un uh, es domāju, ka mēs dodamies virzienā, kas novedīs pie pavisam pretējiem rezultātiem tiem, kas tika gaidīti. Tāpēc mums vajadzētu pāanalizēt šīs iniciatīvas mērķus, Uz iepakojuma norādīts, ka smēķēšana ir bīstama jums un cilvēkiem jums apkārt. Ja mēs vēlamies samazināt tabaks izstrādājumu patēriņu un uh, padarīt to mazāk ērtu jauniešiem, tad uh, es domāju, ka būtu vērts koncentrēties uz aspektu, ka kaitējums tiek nodarīts apkārtējiem. Ir cilvēki, kas paši izvēlas smēķēt, un uh, daudzās vietās, piemēram, lidostās nedrīkst uh, smēķēt telpās, un uh, viņi nevarēs smēķēt vairākas stundas, viņiem būs jāsmēķē ārpusē, daudzi smēķēs toaletēs, un uh, tas savukārt kaitēs apkārtējiem. Es domāju, ka sabiedriskās vietās cilvēki izvairīsies nodarīt kaitējumu apkārtējiem, un tas būs papildus stress smēķētājiem. Runājot par smēķēšanu, par to, ka tā izraisa plaušu vēzi, ar simtprocentu pārliecību Nu, jūs varat tikpat labi uzlīmēt uz tām paciņām manas vecmāmiņas bildi. Viņa nomira 92 gadu vecumā, viņa bija smēķējusi visu mūžu, viņa nomira ar lielu priecīgu smaidu. Un uh, jūs tikpat labi varat šādu bildi uzlikt uz cigarešu paciņas. Viņai bija arī medicīniski izziņa, kas apliecināja, ka viņa visu mūžu ir smēķējis divas paciņas dienā. Paspisi tis dimosies ijas. Danēlis kungs, paldies priekšādātāji. Sabiedriskās veselības veicināšana, protams, ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs šeit nerunājam par tabakas izstrādājumu aizliekšanu. Mēs vēlamies vienkārši regulēt to, kā šie tabakas izstrādājumi tiek tirgoti tirgū. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mūsu komitejai visvairāk vajadzētu piemēst uzmanību tam, uh, kā tiek eh, nošķirti mm, nodalīti šie ražojumi ar aromātiem, kas smēķēšanu padara pievilcīgāku jauniešiem. Un vajadzētu nodalīt eh, tos eh, elementus vai piedevas, kas uh, neļauj izplatīt šādus izstrādājumus Eiropas tirgū. Komitejā mums vajadzētu strādāt eh, pie šīs nodalīšanas. Mums ir eh, jāizšķirās, jo pretējā gadījumā Eiropas eh, tabaks izstrādājumi vairs nevarēs konkurēt tirgu, un tiem vajadzēs cīnīties pret tādiem tabaks izstrādājumiem, kas nāk no citām valstīm pasaulē. Tas, protams, būs milzīga katastrofa tiem daudzajiem tūkstošiem tabakas ražotāju Eiropā. Mums vajadzētu to paturēt prātā. Vajadzētu atcerēties, ka lauksaimniecības nozare ir ļoti daudz tabakas ražotāju, un šie ražotāji audzē tabaku tikai tāpēc, ka viņu zemē nekādas citas labība neaug. Es domāju, ka um, šeit vajadzētu atcerēties arī par sociālajām izmaksām, proti, kā norādīja Mendes kungs, šis priekšlikums, ja tas tiks apstiprināts, radīs um, lielu kaitējumu jautājums par to, kā mēs nošķiram dažādas tabakas šķirnes un arī tas, kas tiek likts uz tabakas iepakojuma. Es nezinu, kāpēc komisija uzskata, ka tas būs efektīvi. Es uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz saistītu problēmu, jo īpaši, ja ir runa par iepakojumiem bez attēliem. Pats svarīgākais ir tas, ka tabakas ražotāji vairs negribēs nekādā veidā uzlabot savus ražojumus, proti nevēlēsies, lai tie kļūst veselībai mazliet draudzīgāki, lai tie tik ļoti nekaitē veselībai. Kādi tad ir šie argumenti, uz, kā, uz kādiem pētījumiem balstās komisijas secinājumi, ka ražošanas aizliegums eh, tievajām cigaretēm mm, radīs pozitīvu ietekmi sabiedrības veselībai? uz kā balstās eh, šis komisijas viedoklis. Lielas paldies Danielis kungām, līdz ar to runātāju saraksts ir noslēgts. Tagad došu dažas minūtes Sanko ģenerāla direktorātam, un pēc tam Tabaidī kungs varēs izdarīt uh, secinājumus. Okay. Prego, prego, Dietrīša Wina. I will try to answer. Lielas paldies. Es centīšos atbildēt uz lielāko daļu no jautājumiem tika izdarītas atsauces uz vecuma ierobežojumiem un uh, to, ka direktīvai vajadzētu runāt par vecuma ierobežojumiem. 114. pants uh, līkumā par Eiropas Savienības darbību, kas ir tiesiskais pamats šai direktīvai, neļauj mums noteikt vecuma ierobežojumus. Tāpat arī tika izteikti vairāki komentāri par um, izstrādājumu nošķiršanu un tika ieteikts, ka tam vairs tā nedrīkstētu būt, ka tas vairs tā nedrīkstētu būt. Es vēlētos uh, norādīt uz to, ka komisijas priekšlikums neiestājas par iepakojumiem bez attēliem, un tāpat arī priekšlikums neizslēdz uh, visas sastāvdaļas vai visas garšas tabakas izstrādājumiem. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka mm, tabakas uh, ražotājiem būs pietiekamas iespējas sniegt eh, un piedāvāt tirgu atšķirīgus, skaidri nošķiramus izstrādājumus, un patērētāji varēs eh, izvēlēties izstrādājumus ne tikai balstoties uz cenu. It, uh... Attiecībā uz darbas līmeni tika pierādīts, ka ja patērētāji izvēlas eh, paciņu, uh, nevis ar 10 mg darbas, bet gan ar 8 mg darbas, tad viņi uzskata, ka viņi ir kaut ko darījuši savas veselības labā, ka viņi ir izvēlējušies nekaitīgāku mm, izstrādājumu. Tieši tāpēc zinātnieki ir aicinājuši aizstāt šos mm, darbas līmeņa radītājus ar kvalitatīviem rādītājiem, ar kvalitatīvām norādēm. Deleģētos aktus pieminēja vairāki deputāti. Priekšlikumā pieminētie deleģētie akti pārēdz eh, konkrētus nosacījumus, eh, konkrētus eh, norādījumus, kāda komisija tos var izmantot. Un īstenībā tas palīdzēs mums ņemt vērā jaunus zinātniskus atklājumus. Es pilnībā piekrītu deputātiem, kas pieminēja šos zinātniskos atklājumus. Mēs pilnībā piekrītam, ka mm, visam, kas tiek veikts, Eiropas eh, Savienības likumdošanā ir jābalstās uz zinātni. Tieši tāpēc arī komisija ir izvēlējusies šādu formulējumu. Lai ņemtu vērā zinātnisko sasniegumus, mums būs vajadzīgi vairāki deleģēti akti. Attiecībā uz ietekmes darba vietām, jā, protams, tas bija ļoti svarīgs faktors ietekmes izvērtējumā. Ik viens, protams, var iepazīties ar dokumentu, Mēs uzskatām, ka priekšlikums varētu novest pie uh, 5000 darba vietu zuduma piecu gadu laikā visā Eiropas Savienībā, taču to noteikti kompensēs 8000 darba vietu rašanās Eiropas Savienībā piecu gadu laikā. Esam pētījuši arī rūpniecības nozares, kas nav tieši saistītas ar tabakas ražošanu. Uh, Par tievajām cigaretēm vēlos norādīt, ka tās ir iekļautas priekšlikumā ar aizliegumu, tāpēc, ka tām ir maldinoša ietekme. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, cik tiek pārdotas tievās cigaretes, tad eh, pēdējo piecu gadu laikā ir vērojams pieaugums par 50%. Un jāņem vērā, ka kopumā cigarešu patēriņš samazinās. Tas nozīmē, ka šis pieaugums ir neproporcionāls. Mēs uzskatām, ka tas daļēji ir saistāms ar to, ka patērētāji tiek maldināti, sakot, ka šīs cigaretes ir nekaitīgākas veselībai. Paldies, priekšādātāji, tas būtu viss, ko vēlējos teikt. Lielas paldies Sankau ģenerāla direktorātām, un tagad dodu vārdu mūsu kolēģim Tabaidī kungam noslēguma vārdiem. Paldies! Pirmām kārtām vēlētos norādīt, ka mums varbūt vajadzētu uzaicināt agrīju ģenerāla direktorātu. Vēl ar vienu nesmu dzirdējis pilnīgi neko par ietekmes izvērtējumu. Tātad te ir runa par ietekmi uz lauksēmniekiem ko eh, šis eh, tiesību akts nodarīs lauksaimniekiem. Nēsmu redzējis eh, šādu dokumentu un esmu strādājis pie šī jautājuma jau diezgan ilgu laiku. Tātad, priekšādātāji, es domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt arī agrī ģenerāla direktorātu un vajadzētu vēlreiz uzaicināt komisiju, tāpēc, ka viņi nav atbildējuši uz šo jautājumu. Tad, kad viņi saka, ka tik zaudēti 5000 darba vietu, uh, visā šajā produktu piegādes ķēdē, mēs neredzām, kādā veidā tas uh, ietekmēs lauksēmniekus. Tāpat arī nav sniegta atbilde par nelegālo tirdzniecību ar tabakas ražojumiem. Nav sniegtas nekādas konkrētas detaļas. Nav sniegta sīkāka informācija par to, kādā veidā komisija uh, cīnīsies pret nelegālu tabakas izstrādājumu tirdzniecību. Piekrītu klāsas kundzei un pārējiem, kas teica, ka iepakojumiem bez attēliem mums ir vajadzīga ticama un precīza informācija, un šīs jautājums vēl ar vienu atrisināts. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Tā ir ļoti būtiska problēma un kaitē patērētāja veselībai. Tieši tāpēc es izteicu šādu priekšlikumu, ka mums vajadzētu runāt par uh, kaitīgu, ļoti kaitīgu un ārkārtīgi kaitīgu ražojumu klasifikāciju. Tas ļautu uh, patērētājiem vieglāk saprast, cik kaitīgs ir konkrētais izstrādājums. Spīros un arī citi kolēģi minēja, ka patērētājiem mm, Nav īsti saprotams, kā izvēlēties tabakas izstrādājumus. Protams, tabakas izstrādājumi ir kaitīgi, bet ne visi ir vienlīdz kaitīgi. Saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem un pašreizējo priekšlikumu netiek sniegtas atbildes. Šī problēma vēl ar vienu nav atrisināta. Te ir visvairāk runa tieši par veselību, tātad šeit vajadzētu darboties eh, Sanko ģenerāldirektorātam. direktorātam. Ja runa par patērētāju veselību, tad mums galveno vērību vajadzētu piegriezt ticamai informācijai. Mūsu komiteja piekrīt, ka vajadzētu nošķirt tabakas lauksēmniekus un pelnošas tabakas kompānijas šajā uzņēmējdarbībā. Es piekrītu Bovē kungam lielie tabakas ražotāji vispār nedomā par patērētāju interesēm. Šajā direktīvā, citu pasākumu starpā, mums vajadzētu ieviest pilnīgu aizliegumu visiem uh, produktiem tādiem kā šī košļājamā gumija, kas izskatās pēc cigaretēm. Uh, Mums vajadzētu aizliegt visus ražojumus, kas uh, bērniem iemāca smēķēt. Piemēram, eh, šī košļājām gumija, kas izskatās pēc cigaretes. Bērni noteikti to eh, izmantos tā kā cigareti. Liels paldies par šo uzklausīšanu un noteikti tuvāko nedēļu laikā mēs vēl sadarbosimies. Liels paldies! Līdz ar to komitejas sanāksme tiek eh, slēgta. Liels paldies visiem! Vēlos atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks 24. un 25. aprīlī. Un, ja netiksimies, tad eh, vēlētos jums eh, novēlēt priecīgas lieldienas. Tagad būs neliela pauzīte, un pēc tam tiksies koordinātori referenti un ēnu referenti. Thank you.